Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Godātie kolēģi, dāmas un kungi, ar šo izsludinu svētku sanāksmi, tātad desmito eiro gada dienu. Kopējās valūtas desmitā gada diena. Nous avons notamment réaffirmé euh, l'irréversibilité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 Herr Premjerminister un Präsident. Godātais premjerministra, prezidenta kungs, Eirogrupas vadītāja, Žans Klots Junkers ir šeit. Ir arī šeit eh, Francijas, bijušais Francijas republikas prezidents Valīģis Karda Stēns, Žans Klots Trišeit, tātad Eiropas centrālās bankas prezidents ir klāt. Ir arī Eiropas komisārs Žokim Salmūnija klāt. Šeit ir arī Pērvanš Bēreses kundze, kas pārstāv monetāro lietu komiteju dāmas un kungi. 2009. gada 1. janvārī mūsu valūta eiro svinēja desmito gada dienu, desmito dzimšanas dienu, un šodien parlamentā mēs svinam vienu no svarīgākiem vēsturiskajiem lēmumiem, ko pieņēmis, pieņēmus Eiropas Savienība. Eiro zonas izveidošana, eiro ieviešana bija loģiska attīstība. Loģisks attīstības solis ar vienu augošajā tautsēmniecības kopienā, kas tika ieviests ar mērķi vienkāršot eh, tirgus darbības. Pirms desmit gadiem 11 suverēnas valstis savu valūtu aizstoja ar eiro. Pastāvēja milzīgs eiroskepticisms, eh, tika izteicis viedoklis, ka šai valūtai nebūs nekādas nākotnes. Ieviešanas, ieviešanas solim bija vajadzīga drosme un apņēmība, un tagad pēc desmit gadiem mēs ļoti labi redzam, ka eiro ir guvis panākums. Uzticība eiro ir stiprinājusies, tas ir nācis par labu gan iedzīvotājiem, gan uzņēmumiem. Eirozona ir stabila, tā ir kļuvusi par tādu kā ekonomikas stabilitātes bastionu. Un fakts, ka lielākā daļa tirzniecības, iekšējās tirzniecības norisinās tieši eiro, par to arī attiecīgi liecina. Jāsaka, eirozona ir daudz labāk sagatavota dalību valstu aizsardzībai no dažāda veida ārējiem ekonomiskiem šokiem. Eh, pagājušajos mēnešos pasaules finanšu krīzes ietvaros eiro sev pierādīja un eh, izrādījies par izšķirīgo elementu stabilitātes saglabāšanā. Tas aiz, eiro aizsargāja mūs no ļaunākajām finanšu krīzes sekām, un jāsaka, finanšu krīze bija smagākā kopš 1930. gadiem. Eiropas centrālā banka un Eiropas centrālo banku sistēma darbojās kā stabilizators kopējā situācijā Eiropas Savienībā. Uh, pagājušā gada rudens būtu bijis daudz traģiskāks un skarbāks, ja eirozonas nebūtu bijis. Nu, paskatīsimies kaut vai uz īriju, ko īpaši smagi skāra finanšu krīze. Tās izdalība sav, valūtas savienībā, eiro savienībā nodrošināja, ka īrija tika pasargāta no krīzes ļaunākajiem aspektiem. Eiro valūta un tās ieviešana nodrošina ne, ne, neatgriezenisku soli stabilitātes e, veicināšanā, un tā ir daļa no Eiropas Savienības kopīgajiem lēmumiem. Eirozonas eh, dalību valstis lemj kopīgiem spēkiem un lemj par labākajām procedūrām, kādas izmantot Eirozonā. Bet jāsaka, eiro ieviešana nebija lēmums tikai ar finanšu un ekonomisku rakstura sekām. Nē, tas bija spēcīgs politisks signāls tam, ka Eiropas Savienība ir spējīga pieņemt tālējošus lēmumus, spēja radīt kopīgu nākotni, kuras pamatā ir labklājība. Šodien šī kopējā valūta ir viena no, tiek skatīta kā viena no pozitīvākajiem attīstības posmiem Eiropas Savienības vēsturē. Daudz iedzīvotāji augstu vērtē e, šo soli, un, lai turpinātu panākumus, mums jāpārliecinās, ka šī valūta jau saglabā savu stabilitāti arī nākotnē. Tikai tādā veidā eiro valūta varēs turpināt būt par stabilizācijas, stabilizēšanas faktoru e, pasaules, pasaules mērogā. Šobrīd vairāk kā pusi no Eiropas Savienības dalību valstīm ir ieviesusi eiro. Pirms pāris dienām eiro sāk izmantot arī Slovākija, kļūstot par 16. dalību valsti, kas iestājas eirozonā. Esmu pārliecināts, ka tai brīdī, kad svinēsim nākamo eiro gada dienu, dzimšanas dienu, e, eiro zonai būs pievērs, pievienošās vēl vairāk dalībās. Un, protams, ka mūsu vērts ir, lai kādā dienā nākotnē visas Eiropas Savienības dalību valstis pieņem šo kopējo valūtu un to veiksmīgi arī izmanto. Šāda veida eirozonas izplašanās stiprinātu eirozonu kopumā un ļautu Eiropas jauniešiem rīkoties daudz efektīvāk, rīkoties eh, veicinot mierīgu, īstenojot mierīgu nākotni, labklājīgu nākotni Eiropai. Šodien eh, pie mums ir arī bijušais Francijas republikas prezidents Valēžis Kārs Destens. Eh, viņš toreiz kopā ar Vācijas bišo kancleru Helmutu Šmitu un Luksemburgas premjerministru kļuvu par eirozonas arhitektiem, cēl, cēlājiem. Un tāpēc e, šeit gribētu viņus veikt mūsu vidū ar aplausiem. Piekrīt Helmutam Kolam, Frančām Mitterānam un citiem, Žakam Santēram, nu pat ar viņu tik, e, nu pat viņu redzējām video materiālā, kad viņa Un šie cilvēki bija tie, kas ieviesa eiro, kas atbalstīja eiro. 98. gadā, protams, eiro tika ieviests kā maksāšanas līdzeklis, bet jāsaka, eiro ir kas vairāk par uh, maksāšanas līdzekli. Tas ir saistīts arī ar kultūras identitāti, tas ir politiskās stabilitātes instruments. Un, kad padomājam par to tādā plašākā nozīmē šeit Eiropas Savienības mērogā, uh, ar visu, visām tām zi, visu zināšanu bagāžu, ar visām problēmām, kas pastāv, eh, tad redzam, ka miljoniem iedzīvotāji, kas izmanto eiro, izmanto to eh, ar mērķi gūt savstarpēju saprašanos. Un, nu, te var citēt arī Helmutu Kola, tieši tie bija viņa vārdi. Dāmas un kungi, par, Eiropas parlamenta vārdā es gribētu apsveikt un pateikties visiem eirozonas cēlājiem un arhitektiem, it īpaši tiem, kas nāk no Eiropas centrālās bankas un ko šobrīd pārstāv eh, tās prezidents Žans Klods Trišēkungs. Arī iepriekšējais eh, prezidents Dauzenbergungs ielika milzīgas pūles, lai stiprinātu un veidotu eirozonu. Mēs augstu vērtējam Eiropas centrālās bankas ieguldījumu. To nav iespējams novērtēt par eh, augstu un gribētu pateicības vārdus teikt arī Aleksandram Lavlusi, kas ir Eiropas monetārās institūta vadītājs. Ar viņu tikāmies vakar vakarā. Eiropas parlaments un tā komiteja, ekonomisko attīstību komiteja, ko vada uh, to, ko vadīja toreiz Klāls von Vogaus un viņam sekojošais eh, Plāta kungs, gadu gaitā arī deva savu ieguldījumu Eirozonas stiprināšanai. Šī komiteja bija kā tāds virzošais spēks kopējam projektam. Un tas pats attiecas arī uz ekonomikas mon un monetāro lietu komiteju šodien. Šodien šī komiteja darbojas Pērvanšas Beres svarībā. Un Beres skundzē mēs vēlētos pateikties par šīs dienas svinību, ideju un iniciatīvu. Eiropas centrālā banka un Eirozona ir nodrošinājuši ciešāku sadarbību starp dalību valstīm ir sadarbība, pastāv sadarbība arī ar Eiropas parlamentu, un es gribētu pateikties šo abu iestāžu pārstāvjiem, Žanam Kodam Junkaram, kas pārstāv Eiro grupu, tad Eiro grupas prezidents, un Žanam Kodam Trišē, kas ir Eiropas centrālās bankas prezidents. Paldies abiem šiem kungiem! Un šai Eiro desmitajā gada dienā mēs gribētu vēlēt Eiro mūsu kopīgai valūtai daudz turpmāku veiksmīgu gadu, labklājību, ko labklājīgu kopīgu nākotni visai Eiropai. Paldies visiem klātesošajiem! Es labprāt būtu gribējis redzēt šeit, šeit vēl vairāk cilvēkus, bet tie, kas ir klāt, tiem visiem es gribētu teikt lielu paldies! Un tagad gribētu dot vārdu Eiropas centrālās bankas prezidentam Žanam Klodam Trišēkungam. Lūdzu! Priekšsēdētāja kungs, priekšsēdētāja kungs, premjerministra kungs, deputātu dāmas un kungi, tas man ir milzīgs gods un prieks piedalīties šajā ceremonijā, kas atzīmē gada dienu kopš eiro izveidošanas. Žans Monē Eiropas izveidošanas eh, tēvs teica, ka tiem cilvēkiem, kas to ir izveidojuši, būs vēl jāparāda cieņa par to, kas ir izdarīts. Ilgu laiku doma par vienotu valūtu bija tikai dažu prātos. Citi uzskatīja, ka tā būs neveiksmīga. Šodien tā ir kļūsi par realitāti 329 miljoniem iedzīvotāju Eiropā. Tas ir Eh, tas ir eh, būtiski Eiropas iedzīvotājiem. Es domāju par tēviem dibinātājiem, kurus eh, mēs redzējām pirms mīkļa, ka mēs, mums jābūt pateicīgiem par Eiropu. Roberts Šumans, Alsis de Gasperi, Bols Andrīšs Parks un citi. Es domāju par tiem valsts vīriem, valstu un valdību vadītājiem, kas bija Eiropieši ar visu noteiktību kas bija drosmīgi un ko pārstāv Valerija Žiskās Destēns šodien šeit. Bez viņiem nebūtu eiro. Kopš eiro ieviešanas uh, ir cenu stabilitāte ieviesta Eiropā, kas ir liela priekšrocība visiem Eiropas pilsoņiem, aizsargā viņu uzkrājumus, veicina investīcijas, darba vietu izveidi un labklājību ilgtermiņā. Tā ir dinamika visai Eiropas ekonomikai. Ir uzlabota cenu, uzlabota cenu caurskatāmība, veicināta ekonomiskā un finanšu integrācija. Pēdējie mēneši apliecina, kādas ir papildu priekšrocības, ko sniedz eiro. Finanšu krīze parāda, ka šādos turbulences apstākļos mēs esam labāk bruņoti, ja mēs esam uz liela kuģa, nevis uz maza kuģīša. Ja mums nebūtu vienotās valūtas, mēs nebūtu varējuši rīkoties tik ātri, tik pārliecinoši un atbilstīgi lai mūs aizsargātu no finanšu krīzes. Mēs varam būt lepni par to reakciju, kāda bija Eiropas parlamentam, valdībām un Eiropas centrālajai bankai. Kopā mēs parādījām, ka Eiropa arī ļoti sarežģītos apstākļos palīdz pieņemt sarežģītus lēmumus.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 Šo vēsturisko panākumu gūti ne tikai to cilvēku apņēmībai un vīzijai, kuras nu pat jau pieminēju, bet mēs eh, par to varam pateikties arī sadarbībai starp Eiropas iestādēm. Eiropas parlamentam bija ļoti būtiska loma toreiz Eiropas e, vienotās valodas pieņemšanā un priekšlikumu izstrādē par vienotu valodu jau toreiz 62. gadā pēdējos desmit gados, kopš ECB izveidošanas mūsu iestādes ir uzturējuši ļoti ļoti ciešu dialogu, un še dialogā ir bijuši iesaistīti, ietvaros ir veikts vairāk nekā 50 uzklausīšanas. Un, uh, esam stājušies šī parlamenta priekšā, runājuši ar komisiju, un jāsaka, dialogs starp ECB un Eiropas parlamentu ir ārkārtīgi nozīmīgs tieši pārskatāmības nodrošināšanā, un ECB spējā izskaidrot jums visus tos darbības un pasākums, ko īstenojam tieši jums, kā vēlētajiem e, Eiropas pārstāvjiem. S savos pirmajos pastāvēšanos gados eiro bija trīs pārbaudījumi. Bija jāizveido saprātīga Eiropas centrālo banku sistēma, bija jāizveido stabila jauna valūta, kas radītu uzticēšanos, un jāsaka, visus šos uzdevumus mēs veiksmīgi arī izpildījām, un eiro šobrīd ir ļoti stabila, pastāvīga valūta. Tiešām ir pamats svinībām, un esmu ļoti aizkustināts, ka tādas tiek arī rīkots. Un tomēr jāsaka, mums nav laika stāvēt. Uh, rokas klēpī, sēdēt rokas klēpī salikušiem. Mums jāturpina strādāt. Finanšu krīze ir, pastāv problēma jautājumi. Mēs esam piedzīvojuši finanšu krīzi. Šī frīze, finanšu krīze ir atklājusi tos trūkums mūsu finanšu sistēmā, kas jānovērš. Un mēs šobrīd piedalāmies globālajos centānos, lai šos trūkumus novērstu, cenšoties izstrādāt attiecīgu regulējošu ietvaru. Otram kārtām monetārā savienība un uh, Eiropas eh, valūtas sol solīdums ir atkarīgs atkarīgs no cenu stabilitātes Eiropā un no virknes ekonomisku politiku eh, virzienu īstenošanas eh, Eiro grupā, premjerministra kungs. Ir īpaši uzdevumi ir saistīti tautsemniecības jomā ar stabilitātes un izaugsmes pakta atbilstīgi īstenošanu, tā lai mūsu tautsēmniecības varētu kļūt daudz produktīvāks un lai mēs varētu izvairīties no dažādu veidu konkurences skropļojumiem Eirozonā. Trešām kārtām paplašināšanās tajā brīdī, kad pirms desmit gadiem sākām eh, veidot eiro, tad mēs bijām 11 valsts, jāsaka, šobrīd esam jau 16 valsts eirozonā. Un paplašināšanās pilnīgi noteikti ir ļoti pozitīva un iedvesmojoša, tāpat laikā radot arī attiecīgas uzdevumus, kas jāizpilda un pie tā strādāja Eiropas centrālās bankas pārvaldības padoma. Eiropas vēsturiskie panā, panākumi ietvaros svarīgākais ir tas, ka mums jāuzņems atbildība arī par nākotni. Mums būs arī turpmāki uzdevumi problēma jautājumi, tie jārisina ar skaidru prātu, ar gaišu vīziju, un tādā veidā mēs varēsim ģenerēt ļoti spēcīgas idejas, par kurām te jau tika runāts, un kas līdz šim mums ir palīdzējušas iet pa šo stabilitātes un labklājības ceļu uz Eiropas nākotni nākotni. Paldies, deputāti, dāmas un kungi, par jūsu uzmanību. Priekšsādātāja, prezidenta kungs Trišēja kungs, mēs pateicamies par jūsu runu un par jūsu ārkārtīgo iesaistīšanos. Un tagad es gribētu sveikt kādreizējo parlamenta priekšsādētājus uh, eh, Roblesa kungu, uh, eh, Fontēnas kungu, Henš kungu un citus pateicamies, ka jūs esat kopā ar mums šodien šeit. Un tagad došu vārdu Luksemburgas premjerministram un Eirogrupas priekšsādātājam Junkara kungam. Eiropas parlamenta priekšsādātāja kungs. Uh, Prezidenta kungs, komisāra kungs, deputātu dāmas un kungi. 50 pēdējo gadu laikā Eiropa bieži vien ir parādījusi savu spēju formulēt augstas ambīcijas. Tā ir pierādījusi, ka var attīstīt savas spējas un nepieciešamo garu un noteiktību, lai konsekventi īstenotu tās ambīcijas, kas tajā ir. Eiropas Savienība pati par sevi ir labākais piemērs, tāpat kā iekšējais tirgus, tāpat kā paplašināšanās, geogrāfiskā un vēsturiskā atkal apvienošanās Eiropā, tāpat kā ekonomikas un monetārā savienība un eiro, kam mēs svinam šodien desmito gada dienu ceļš, kas noveda pie Eiropas ekonomikas un monetārās savienības izveidošanas un vienotās valūtas ieviešanas, bija garš. Un ģenēze šai savienībai ar sākotnējo impulsu, ko deva eh, Vernera kungs 1970. gadā to pierāda, eh, ģenēze, kas eh, noveda pie Eiropas monetārās sistēmas, Eh, Ekija izveidošanas 79. Eh, gadā eh, uz Māstrihta 92. gads un, un nevaram aizmirst arī 93. gada finanšu krīze, viss šis garais ceļojums nenotika bez grūtībām, bez zināmām bažām. Eh, bija daudz kritiķu vienotajai eh, valūtai, gan politiskajās, gan akadēmiskajās aprindās. Arī centrālo banku pārstāvji, kas uzskatīja, ka ekonomikas un monetārās savienība nedrīkst tikt izveidota, un ja tā tiks izveidota, tad vienotā valūta galu galā būs bez rītdienas. Un izmantojot desmito gada dienu šim notikumam, mēs varam un es varu parādīt cieņu cilvēkiem, kas izveidoja eiro. Uh, Werners, Kols, eh, Mitterāns, Kols, Žiskās Destēns un citi. Šeit es vēlreiz gribētu sveikt viņu tālredzību un noteiktību un iesaistītību Eiropas notikumos tie, kurus es minēju, un daudzi citi, kas bija kopā ar viņiem, nebūtu varējuši pat iedomāties tik ātru viņu politiskā projekta panākumu. Uh, Eh, kopš šī gada 1. Um, janvāra 16 valstis ir ekonomikas un monetārajā uh, savienībā un uh, gandrīz 330 miljoniem iedzīvotāju tā ir vienotā valūta. Uh, ja ir nepieciešams taustāms integrācijas apliecinājums, tad tas ir tas eiro ir atzīts visā valūtā. Tā, tas garantē stabilitāti, aizsargā ekonomiskās krīzes apstākļos iedzīvotājs. Pēc desmit gadiem mēs varam konstatēt, ka eiro ir neapstrīdams panākums. Tātad. Gada diena tas ir punkts nākotnes izveidošanai. Mēs varam konstatēt, ka neraugoties uz kolektīvo indulģenci pašapsveikumos, patiesas pārbaudījums ir eiro eh, telpas uh, atbilstība nākotnē. 2009. gads ir ārkārtīgi sarežģīts gads eiro telpas un Eiropas pilsoņu dzīvē. Un tas ir izaicinājums, ka mums jārod atbilde gan iekšējā, gan ārējā aspektā. Iekšējā aspektā eiro telpas vadībā jārīkojas vienoti, uh, lai pārvarētu finanšu krīzes sekas un investētu ekonomikā un veidotu tiltu uz nākotni. Ārkārtēja situācija prasa ārkārtēju rīcību. Nedrīkstam uh, aizmirst, ka aizsardzības ekrāns, ko izvaido eiro ap mūsu uh, rūpniecību, uh, nav nokritis no debesīm. Uh, eiro telpa ir kvalitātes zīme, kas apliecina reālu spēju īstenot piesardzīgu makroekonomiku un politiku, kas vērsta uz izaugsmi un pilsoņu labklājību. Aizsardzība, ko garantē eiro, ir tiešā veidā saistīta ar mūsu uzticamību un spēju īstenot šādu politiku. Tas ir pamats ekonomikas un monetārās savienības attīstībā, un tas mums jāsaglabā, lai pilnībā varētu izmantot visas vienotās valūtas priekšrocības. Ārējā aspektā mums ir jārunā par starptautisko finanšu krīzi, ir uh, kauzālā sai, celoniskā saikne starp notikumiem ASV no vienas puses un no otras puses. Uh, eh, Līdzsvara trūkums starptautiskajā līmenī, uh, caurskatāmības trūkums, atbildības uh, un adekvātas rīcības trūkums finanšu sektorā bija krīzes katalizators finanšu ekonomikas stabilitātes atjaunošana globālajā mērogā prasa padziļinātu finanšu sistēmas reformu, bet arī līdzsvaru trūkuma likvidāciju starp globālo patēriņu un globālajiem uzkrājumiem. Ir nepieciešama aktīva sadarbība ekonomikai Amerikā, Āzijā un Eiropā. Neraugoties uz būtiskiem progresiem, uh, vēl joprojām ir liela fragmentācija un bieži vien valstu intereses gūst pārsvaru par kopējām interesēm, kas kavē eiro telpai uzņemties pilnīgu politisko atbildību un kopīgi īstenot ekonomiskās priekšrocības, ko dod ekonomikas un monetārā savienība. Šī savienība ir ekonomisks projekts, jā, protams, bet šī savienība pirmām kārtām ir politisks projekts. Līdz ar to mums otrajā eiro desmitgadē jārīkojas, lai šī savienība nostiprinātu attiecīgo politiku gan iekšējā, gan ārējā aspektā. Paldies par jūsu uzmanību. Herzlichen Dank, Herr Premierminister Jung. Paldies. Großes Engagement. Paldies premjerministram Junkeram par uzrunu. Un tagad vēlos dot vārdu atbildīgajam komisāram Hokinam Almuņam. Lūdzu. Señor presidente del Parlamento, señor primer ministro, señor presidente. Priekšsētāji, premjerministrs, premjerministra kungs, dāmas un kungi. Desmit gadus pēc tā ieiešanas es Varu piekrist lielākai daļai cilvēku šajā telpā, sakot, ka kā Eiropietis es esmu lepns par Eiro panākumiem un es vēlos apsveikt parlamentu ar šo ierosmi un atzīmēt šodien, šodien desmit gadus, ko svin mūsu visu kopējā valūta. Eiropa un ekonomiskā monetārā savienība ir liels panākums, Un pēdējo desmit gadu laikā eiro ir sniedzis daudz labumu, daudz labumu visiem eirozonas dalībniekiem, un tas joprojām notiek arī pašlaik šīs eh, smagās ekonomiskās un finanšu krīzes laikā. Desmit gadu laikā eiro ir izkarojis sevi pelnītu reputāciju kā stabila un eh, zināma valoda, eiro ir pasaulē otra zināmākā valūta, ņemot vērā tās lomas globālajā ekonomikā. Un tas tiek pašlaik pielīdzināts dolāram kā tirzniecības līdzeklis un arī kā maksāšanas līdzeklis. Galvenokārt eiro ikdienā izmanto vairāk kā 330 miljoni iedzīvotāji 16 Eiropas Savienības valstīs. Mums visiem makā ir šis Eiropas identitātes simbols, jo tā ir ne tikai valūta, uh, eiro ir arī svarīga Eiropas projekta daļa, un tas mums taustāmi parāda, kādus labumus mēs gūstam no integrācijas procesa, kas sākās vairāk kā pirms 50 gadiem. Pateicoties eiro, mums ir mazi aizdomu procenti, maza inflācija un makroekonomisks ietvars, kas ir virzīts uz stabilitāti. Eiro ir veicinājis ieguldījums un tirzniecības starp dalībvalstīm, un šī mūsu kopējā valūta ir dāvus mums izveidot 60 miljonus darba vietu uh, Eirozonā, kas ir trīsreiz vairāk nekā iepriekšējo desmit gadu laikā un tas veicina arī iekšējā tirgus attīstību, aizsargā Eirozonas dalībniekus par spīti ārējiem, ārējām svārstībām un joprojām kalpo kā stabilitātes balsts ne tikai Eiropā, bet arī pārējā pasaulē. Patreizējā krīze ļoti stingri pārbaudīs eiro un tie, kas domā, ka ekonomiskā un monetārā savienība nespēja tik, galī, ar, tik galā ar šīs krīzes sekām, ir, ir nepareiz tā domāt. Mūsuprāt, bez eiro šīs krīzes sekas būtu vēl nopietnākas un daudz dalību valsts pašlaik saskārtos ar ļoti nestabiliem valūtas apmaiņu valūtas apmaiņu likmēm un pat varētu ciest no tādiem apzinātiem uzbrukumiem savai valūtai. Ārējais pabalsts būtu krietni lielāks, un fiskālo stimulu veicināt krīzes atrisinājumi būtu krietni vājāki. Un kopš 2005. gada mēs aicinām valdības skatīt uz saviem kontiem un līdz 2007. gadam mums bija mazākais budžeta deficīts pēdējo gadu laikā. Un līdz ar to mēs šo krīzi tagad varam uh, apkarot daudz labākos apstākļos. Eiropas centrālā banka ir tikai pastiprinājusi to labo reputāciju, kas mums bija agrākos gados, pateicoties ekonomiskai un monetārai savienībai. Viņi ir izmantojuši nepieciešamos pasākumus, sadarbojušies ar citām centrālajām bankām. ECB darbojās kā gids šajā laikā un ļoti lielā mērā palīdzēja izvairīties no katastrofālas finanšu sistēmas sabrukumu. Un pasākumi mums parāda, kādu labumu ir no šādas ekonomiskas un monetāras savienības. Un līdz ar to Eirozona kļūst ar vien pievilcīgāk. To mēs varējām redzēt pagājušajā Bratislavā, kad mēs uzņēmām Slovākiju kā jaunu 16. dalībnieku eiro ģimenē. Eiropas komisija un šis parlaments turpinās strādāt ar dalību valstīm un eiro grupu, ar ECB, un mums jāsadarbojas arī ar starptautisko sabiedrību, lai nodrošinātu, ka mūsu tautsēmniecības atgūst ilgspējīgu izaugsmi ieteikumi, kurus izteikusi komisija ziņojumā, kuru mēs stādījām priekšā vairākus mēnešus apkaļ par pirmajiem desmit gadiem ekonomiskajai un monetārai savienībai. Šis ziņojums ir apspriest. Un šis dokuments ir vēl svarīgāks nekā pagājušajā pavasar mums ir jārunā par budžetiem, jāskat citi makroekonomiskie aspekti, jāskatās, kā saistīt makroekonomisko politiku un struktūrālo reformu uzlabot pārvaldību ekonomiskās un monetārā savienības struktūru vienībās. Visi šie jautājumi ārkārtīgi nozīmīgi. Un tie jārisina nākamo desmit gadu laikā, lai mēs panāktu tikpat lielus eh, panākumus kā pirmās desmit gadus laikā. Priekšētāji kungs, es vēlos pabeigt runu, izsakot pateicību dibinātājiem, kas izveidoja eiro. Viņu tālredzība un apņēmība mums ir sniegusi valūtu, par kuru var lepoties visi eiropieši. Tagad mums ir nepieciešams nodrošināt šo panākumu. Šī krīze ir atvērus jaunu lapus Eiropas un pasaules ekonomikas vēsturē, un mums ir jāturpina ieņemt nozīmīga loma, lai palīdzētu un veicinātu visu Eiropiešu dzīvi. Paldies! Paldies, komisār, par jūsu uzrunu un par jūsu darbību un līdzdalību komisijā. Un tagad ar lielu prieku došu vārdu bijušam Francijas Republikas prezidentam un arī mūsu bijušiem kolēģim Valērijam Žiskāram Destēnam. Lūdzu. Monsieur le Président, Prie Eiropas parlamenta priekšsādātāja kungs, prezidentu kungi, priekšsādātāja kungi, deputātu dāmas un kungi. Visi, kas strādāja, lai dzimtu Eiropas valūta, ir jums ļoti atzinīgi dārgais Hans Gerd Peteringa kungs, un jums, dā, deputātu dāmas un kungi, par šo ļoti labo iniciatīvu, ar kādu jūs nācāt klajā, atzīmēt eiro dzimšanas desmito gada dienu. Es esmu starp tiem, kas domā, ka labāk vajadzētu izvairīties no dažādām svinībām. Bet šis gadījums ir pamatots, jo tas ir vislielākais ieguldījums Eiropas integrācijā kopš Eiropas uh, parlamenta pirmās ievēlēšanas uh, eh, 1907. gadā vispārējās vēlēšanās. Ceļš bija garš. Un iespējams, ka šī simpātiskā un jaukā sēde to pilnībā neatspoguļo. Es gribētu pieminēt tos, kas ieskicēja šo ceļu un kas gāja pa to. Mēs varam atrast senās saknes e, Luksemburgas premjerministra Pjēra Vernera teiktajā 1970. gadā. Bet tā bija nākamo gadu valūtas krīze un valūtas kursa maiņas, kas eh, veicināja tālāko ceļu. Tikmēr, kamēr bija fiksēta valūta, eh, mums nebija apdraudēts eh, kopējais tirgus. Bet tad, kad parādījās šīs svārstības, parādījās problēma. Pēc neveiksmīgām Neme, ne, neveiksmīgajiem pirmajiem mēģinājumiem tieši Francijas un Vācijas impulss 75. 80. gadā Brēmenē, Vācijas pilsētā, tika pieņemts lēmums izveidot Eiropas monetāro sistēmu un ieviest ekiju, kas bija eiro priekšvēstnesis. Šis eh, pasākums tika atbalstīts no Beneluksa un Itālijas partneru puses. Pēc tādas naudas perioda starp 80. un 88. gadu eh, atsākās virzībos priekšā lēmumiem padome Eh, Žaka Delora eh, vadībā tika nonāks pie Maastrichtas līguma parakstīšanas. Un sveicot pionierus, kas strādāja šai jomā, eh, Delora kungs, mans draugs kanclers Helmuts Šmits un viņa valsts sekretārs Lenšteins, Francijas, kas toreizējais vadītājs Bernārs Laptie, kurš kopā ar eh, Robertu Šumanu parakstīja viņa deklarāciju 50. gadā. Viņi deva savu lielo un unikālo pieredzi komitejas darbā, kas, ko mēs kopā ar Helmutu Šmitu izveidojam, lai, izveidojam, lai virzītu uz priekšu šo projektu. Priekšstādātājs Žaks Delors, kas pārņēma stafeti, un sarunu vedēji un Māstrihtas līguma parakstītāji izstrādāja ļoti labu tekstu, kurš kopš tā laika nav ticis mainīts, un jāpasvītro tā noteiktība, kāda bija kancleram Helmutam Kolam un prezidentam Franso Mitterānam, tāpat arī viņu kolēģiem. Viņiem visiem šodien mums jāsaka milzīgs paldies. Desmitajā gada dienā, ko mēs svinam krīzes apstākļos, ko mēs varam teikt par eiro? Kādi ir mūsu gada dienas, dzimšanas dienas tosti? Vispirms eiro panākums pārsniedza to ga, gaidas, nu, ne tikai to, ko sagaidīja visi pretinieki, bet arī to, ko sagaidīja tie, kas virzīja eiro uz priekšu. Neiedziļinoties detaļās, sarunas, kādas man bija ar lielākajiem monetārajiem ekspertiem, uh, 95. 2000. gadā viņi visi izteicās skeptiski par iespēju ieviest eiro un par tā panākumiem, sakot, ka, bet, bet tagad eiro ir otrā pasaules valūta un, kā tika teikts, viena no visvairāk respektētajām valūtām. Laba pārvaldība padarīja eiro par vairogu pret krīzi un pamatu izaugsmē bez inflācijas. Ja nepastāvētu eiro, tad kontinentālā Eiropa šodien tiktu satvecināta uh, monetārā tornado apstākļos un monetāra, finanšu krīzes apstākļos. Mēs no monetārās politikas sagaidām, ka tā saglabāsies ka tā saglabās eh, savu ietekmi cīņā pret krīzi un sagatavos to, ar ko mēs pašlaik vēl ne, nevaram izdarīt, izaugsmi bez inflācijas, tad, kad uh, tiks pārvarēts lielais uh, budžeta deficīts, ko izlaisīja krīze. Un Eh, vadītāji un darbinieki, kāda ir Eiropas centrālajā bankā, tam ir garants, jo kopš krīzes sākuma ir parādījuši savu lielo pieredzi, un mēs izrādām cieņu viņu neatkarībai un noteiktībai. Beigās vēl divas piezīmes. Saglabāsim savukārt vēlmi dot eiro pasaules dimensiju. Varbūt to, no tā tomēr vajadzētu atturēties. Tas mums glaimotu, bet tas sagādātu papildus riskus. Tomēr eiro ir Eiropas kontinenta valūta, un tas ir jāpasvītro. Un Tas veicina stabilitāti salīdzinājumā ar citām pasaules valūtām. Visbeidzot, es nedomāju, ka jāgaida pārāk ilgi sabiedriskā ir domāja, līdz atkal banku regulācija Eirozonā atgriezīsies pareizajās sliedēs. Man šķiet, mēs saskaņā ar 106. panta 5. punktu Mastrihtas līgumā mums būtu jāvēršas pie Eiropas centrālās bankas ar aicinātu, lai tā veicinātu šo uh, sakārtošanu. Tam ir nepieciešams spēcīgs impulss, ekspertīze, un lēmumu grafiks, ko varētu noteikt Eiropas centrālā doma. Un uh, Eirogrupa uh, jūsu vadībā, Junkerā kungs, to pēc tam varētu pieņemt un īstenot. Es, noslēgumā priekšstādātāja kungs teikšu, ka integrācijas simbols Ei Eiropas ir Eiropa panākums, un tas dod mums drosmi virzīties uz priekšu tālāk. Veidojot Eiropa, kas būtu vēl vienotāka, ko mums piedāvā līgums un ko mēs cenšamies īstenot. Uh, neraugoties uz eventuālu fatalitāti, mēs tomēr varam piedāvāt panākumu dinamiku šodien, šeit. Uh, veiksmes un dinamisma garants ir eiro. Paldies, dāmas un kungi! Paldies, priekšsēdētāji kungs! Mēs jums tiešām pateicamies par šo uzrunu. Un īpaši paldies par jūsu ieguldījumu, vēsturisko ieguldījumu. Paldies, priekšsādātāja kungs. Paldies, Žiskāram Destēnam. Un, jetzt, uh... Un tagad nonākam pie tālāk pie abiem referentiem. Vispirms došu vārdu ekonomikas un monetāro lietu komitejas priekšsādātāja Ber Beres skundzei un pēc tam Langēt kungam. Bet tātad Beres skundze jums pirmajai vārds. Merci, monsieur. Paldies, priekšsādātāja kungs. Eiro ir vīzijas panākums, politiskās gribas panākums. Tas nav tirgus auglis. Tas ir pierādījums tām, ko Eiropa var darīt tad, kad visi mobilizējas. Es šeit, protams, gribu sveikt un pateikties mūsu un mūsu bērnu vārdā, mūsu visu vārdā, tēvus dibinātājus un tos, kas veicināja šo panākumu, Piers Vernēs, Helmuts Šmīts, Žiskāls Destēns, Eiropas komisijas priekšsēdētājs Žaks Delors, eh, Helmuts Kols, François Mitterāns, Aleksandrs Lamfalusi, eh, Tomadurs Matris Meštats, un visi citi, kurus es nevaru šeit pieminēt, bet es gribu arī sveikt jūsu priekšstādātāja kungs priekšteču darbu, manu priekšteču darbu, Karlsson Vogals, eh, Kristā Vadojoka Plota, kas eh, šodien ir kopā ar mums, jo parlamenta darbība spēlēja noteicošo lomu pārējā pie eiro, tad mēs uztraucamies ne tikai par uh, bankām un grāmatvedību, bet arī par pilsoņiem, par veidu, kādā tie varētu pielāgoties, adaptēties jaunajai valūtai, kas kļūs par viņu valūtu. Es domāju, ka mūsu institūcijas darbs ir jāapsveic. Es gribu arī sv prie, izteikt prieku, ka šī ceremonija notiek Eiropas parlamentā, demokrātijas citadelē, jo eiro ir visu mūsu lieta, ne tikai banku lieta, bet tā ir eiropiešu lieta. Daži banku pārvaldnieki nevēlas, lai Eiropai būtu simboli, bet paši eiropieši akceptēja eiro kā simbolu piedarībai Eiropai. Protams, ne, mums ne visiem ir eiro. Mēs bijām 11, tagad mēs esam 16 valstis, gaidām, ka citas pievienosies, un tomēr man ir tāds iespējas, ka šī krīze aicina dažus pārskatīt, vai viņi vēlas vai nevēlas būt eirozonā. Es domāju, ka tas ir pierādījums panākumam. Uh, ir pievādījusies efektivitāte desmit gadu laikā, un mēs redzam, ka eiro bilance ir ļoti pozitīva bilance, un daži, kas šaubījās, šodien varētu būt pārsteigti par to, kā attīstījusies eirozona un līguma nosacījumos, kas nekad nav tikuši pārskatīti un kas ir noderīgi noteikumi, lai Eiropas ekonomikas un monetārā savienība varētu tālāk attīstīties un paplašināties. Bet gada diena ir brīdis arī, lai paraudzītos tālāk nākotnē. Un eiro pēc desmit gadiem šodien var pavērt jaunas iespējas. Ne jau tāpēc, ka tās līdz šim nebūtu tikušas apskatītas, bet tāpēc, ka mums vēl ir tas darbs, kas jāpadara tālāk. Žans Klauds Junkers e, jau aprakstīja to līdzsvaru trūkumu, kas pastāv. Tas nav normāli. Un pašreizējā krīzē mēs zinām, ja mēs varam attīstīties. E, ja, ja tikpat ātri, cik varēja attīstīties e, ekonomikas un monetārā savienība, tad mēs būtu nonākuši tālāk. Nav normāli, ka defici, budžeta deficīts uh, pastāv tik lielā mērā. Valdībām kopīgi jārunā par ekonomikas politiku. Nav normāli, ka dalība valstīs ir tik augsts atšķirīgi pr procenti, kaut arī Eiropas centrālā banka nosaka vienotu likmi. Uh, Ir jautājums par finanšu tirgu uzraudzību. Prezidents Valerijas Žiskārs, eh, Žiskārs Destēns pieminēja 106. panta 5. punktu, balstoties uz kuru mēs varam virzīties uz priekšu. Es domāju, ka šī krīze parāda, ka Eiropas centrālajai bankai būs jāspēlē loma uzraudzībā. Mēs nevaram nodalīt uzraudzību no finanšu tirgiem. Un, uh, no makroekonomiskās uzraudzības, bet mums, politiskajiem atbildīgiem, jādomā par līdzsvaru. Ja Eiropas centrālajai bankai tiek nostiprināta atbildība, tad jāsaka, eh, ka ir vajadzīgs institūciju līdzsvars arī nākotnē. Un pēdējā piezīme par starptautisko eiro lomu. Mums eh, nevajag pieprasīt eh, rezerves un valūtas eh, priekšrocības, bet nav normāli, ka mēs desmit gadu laikā veidojam eiro un desmit gadus pēc eiro ieviešanas mēs joprojām esam tik, akti, tik pasīvi startautiskajā līmenī. La, jautājumos par uh, līdzsvaru starptautiskajā uh, monetārajā sistēmā. Es domāju, ka eiro ir vairāk nekā vienkārši valūta. Tā ir milzīga būtiska lieta šeit parlamentā, tas ir darba instruments mūsu iedzīvotājiem, kas saskaras ar smagāko krīzi daudzu gadu laikā, un mums jākalpo uh, tam, lai šis e simbols, eiro, uh, palīdzētu mūsu pilsoņiem veiksmīgi pārvarēt krīzi. Paldies! Lielas paldies, godāto kolēģi, saka priekšsādātājs. Un tālāk došu vārdu Langen kungam. Lielas paldies, priekšsādātāji. Eiro desmitā gada diena. Tas ir iemesls un cel, ir pamats svinībām. Pirms desmit gadiem jau tika teikts, ka tika aizsākta eiro attīstība, un lūk, ir jau tika teikts, ka attīstība ir bijusi lieliska. Protams, daudz kritizēja to laiku eiro, bet jāsaka, šīs skeptiskās balsis nespēja traucēt panākumiem. Citi teica, ka šis projekts uzsākts pārāk ātri, ka nav pietiekama pamatu. Tāpat laikā tā bija vīzija, pie, strā, pie kā strādāja ļoti daudzi. Te tika nosaukti tie vārdi, to cilvēku vārdi, kas nodrošināja šo ļoti svarīgo pavērsienu Eiropas Savienības attīstībā. Eiropas centrālo banku sistēmai vajadzēja radīt attiecīgu pamatu eh, Delore laikā, vajadzēja Māstriktas līgumu pieņemt atbilstīgi pēc Berlīnas sienas krišanas un ļoti daudz strādāja pie tā, lai šis projekts gūtu panākums ko piedzīvojam šodien, dāmas un kungi, es domāju, ka parlaments un Beres kundze, kā ekonomikas lietu komitejas priekšstādātāja, to arī to jau teica, esam šobrīd sarežģītos, dzīvojam sarežģītā laikā. Eh, Māstriktas līgums bija jāizteno līdz 2002. gadam, tad tika uh, tad tika izgatavotas monētas, un īpaši gribētu pateikties abiem komiteju priekšsādātiem šai sarežģītajā laikā Karlam von Vogavam un uh, eh, Plātakungam kas pārstāvēja parlamentu arējai pasaulē toreiz. Jāsaka, Sākotnēji tas bija valdība iniciatīva un uh, parlamenta atbalsts bija vajadzīgs šai, šai sadarbībai. Mēs esam darījuši visu iespējamo un daram to joprojām Beres kundas vadībā, lai pārstāvētu parlamentu vienotā frontē. Kā jūs zinat, 8. novembrī parlaments pieņēma ziņojumu ar lielu vairākumu, kur mēs arī pieminam tos sveiksmes, svājās vietas uh, šai jomā un saskaņā ar to, ko teica Beres kundze, es gribētu minēt. Uh, vēl pāris aspektus. Eiro ir lielisks, veiksmīgs Eiropas projekts. Kopējā monetārā politika, ko īsteno Eiropas centrālā banka, un šī decentralizētā budžeta finanšu politika ir ārkārtīgi nozīmīga aspekta, kas darbosies arī nākotnes vārdā. Ir šī divu līmeņu atbildība stabilitātes un izaugsmas pakts, kas mums jāizmanto un kas jāiz, pie kā jāpietūrs arī krīzes laikā. Bez šī pakta, bez spēcīgas koordinācijas budžetos un finanšu politikas ietveros var rasties riski, un, e, no kuriem e, šobrīd rīkojoties varam izvairīties. Ir tīpaši tas attiecas uz eirozonas dalību valstīm, bet arī kopumā tomēr uz visu pārējo Eiropas Savienību. Ir jādarbojas sa sadarbojoties vienam ar otru, un sadarbību jāuztver ļoti nopietni. Eiro ir palīdzējis samazināt inflāciju Eirozonā, tas ir radījis uzticību un stabilitāti iedzīvotājiem un kļuvis par otro valūtu, kurā tiek uzglabots eh, valūtas rezerves pasaulē. Dalību valstīm tad bija nepieciešams struktūrāls reformas un jāsaka, ir izveidota tāda kā fiziskās sagatavotības programma dalību valstīs. E, iepriekšējie runātāji jau norādīja, ka Eirozonas institūcijas un daudz citas institūcijas pie šī projekta ir strādājušas un radījuši atbilstīgus apstākļus. Jāsaka, šis regulējums jau bija vietā, jau bija nodrošināta vajadzīgā neatkarība sadarbība ar komisiju un Eiropas centrālo banku, un tāpēc varējām arī tik strauji rīkoties finanšu krīzes gadījumā. Eiro ir palīdzējis mums manevrēt ar pasaules finanšu tirgu. Es domāju, secinājums no šīm kopējiem panākumiem ir tāds, ka šī kopējā valūta tiešām ir nākus mums visiem par labu, tā ir stiprinājusi iekšējo tirgu. Un esam nonākuši pie tiešām unikāla integrācijas eh, posma pakāpes un eh, varam nodrošināt Eiropā labklājību pateicoties Eiro. Eiro varam uzskatīt par pašsaprotamu. Tas ir Eiropa ar ideju ģenerēšanu, un eiro ir viena no šīm idejām. Tomēr riski, kas mūs gaida, ir jāuztver nopietni. Tautsēmniecības ar to sastar, saskarsies, attīstoties tālāk. Un pastāv arī milzīgs uh, risks, kas saistīts ar šo tālāko attīstību, ko mums nevajadzētu svinību gaitā aizmirst. Perspektīvas mainīsies. Mm Mainīsies arī procentu likmes valdības obligācijām. Redzam, kādas tendences šobrīd valda tirgu. Atsevišķas Eiropas dalību valstis var sastapties arī ar problēmām. Tā brīdī, kad runājam par eirozonas paplašanāšanos, mums nevajadzētu dot nekādas atlaides un pielaides citām valstīm. Eirozonas dalību valstīm visām jāizpild Māstriks no nu, līgumā noteiktais. Dāmas un kungi, es domāju, ka eiro ir ļoti labvēlīgi uzt, uztverts arī sabiedrībā. Tas ir gūs uzticēšanos visā pasaulē. Tas ir izturējis pirmos, pirmās ugunskristības un kļuvis par Eiropas integrācijas instrumentu un labklājības pamatu Eiropā. Varam visi ar to lepoties. Paldies par uzmanību. Lies paldies, saka priekšādātājs Werneram Langanam, un tālāk došu vārdu politisko grupu pārstāvjiem vispirms Gozes kungam, kas pārstāv Tautas partiju. 5 minūtes, lūdzu priekšstādātāja kungs, valsts prezidenta kungs, premjerministra kungs, eh, bankas prezidenta kungs, dārgie kolēģi. Daudz kas jau pamatot ir ticis pateikts. Eiropa desmit gados, eiro desmit gados ir kļuvusi par stipru Eiropas simbolu, un tomēr doma, ka Eiropa var izveidot kopīgu valūtu, eh, Eh, kas 78. Eh, gadā Brēmenē tika pieņemts lēmums un ekie izveidošana, tomēr bija zināms skepticisms eh, ne Eiropas aprindās. Visi, kas piedalījās šī lēmuma pieņemšanā un kuru vārdi tika minēti, viņiem jāsveic un viņiem sirsnīgi jāpateicas. Eiro izveidošana ir labākais pierādījums, ka Eiropa ir spējīga, ja pastāv spēcīga politiskā griba, pieņemt ilgtermiņa lēmumus, Eh, lai būtu nākotnē mums labklājība. Eh, līdz ar to mums ir eh, šāds cerības vēstījums arī pašreizējā situācijā. Jāsaka, ka mūsu līdzpilsoņiem līdz pat nesenai pagātnē eiro uztvere bija tāda divējāda. Tie, kas ceļoja, tiem eiro priekšrocība bija acīm redzama, bet tiem, kas dzīvo uh, uz vietas, eiro saistījās ar cenu pieaugumu. Tomēr vairumā valstu bija inflācijas pieaugums, bet pateicoties Eiropas centrālajai bankai, eh, monetārā stabilitāte tika nodrošināta. Realitāte ir tāda, ka daži izmantoja eiro, lai nopaļotu cenas un iespējams Patērētāji nebija pietiekami uzmanīgi. Mēs sagaidījām arī rūpnieku komentārus, dažu, dažu rūpnieku komentārus, kas uh, ražo eirozonā un pārdod ārpusē. Jo uh, eiro Jautājums ir par eiro vērtību attiecībā pret dolāru. Eh, Eiropas centrālā banka ir tikusi krita, kritizēta tās neatkarība un procentu likmes likās pārāk augstas. Šodien krīze vērtējumu ir mainījusi. Ik viens saprot, ka eiro ir būtiskākais elements, lai ierobežotu uh, ASV izraisītās krīzes ietekmi uz eiropiešiem. Eiropas centrālā banka bija centrālā banka, kas vislabāk reaģēja, un to var tikai apsveikt. Eh, kāda būtu bijusi situācija, ja valstis būtu cīnījušās un individuāli aizstāvējušas katra savu valotu. Situācija būtu daudz smagāka. Mēs nebūtu izvairījušies no monetārās krīzes. Eiro rezultāts liek mums paplašināt ekonomikās politikas koordināciju un ievērot stabilitātes un izaugsmes paktu. Protams, pašreizējā periodā ir iespējami un var tikt akceptēti izņēmumi, bet tiem var būt tikai pagaidu raksturs, un līdzsvarotas finanses valstu līmenī jāsaglabā. Kvalitatīva finanšu politika ir vairāk nekā jebkad agrāk nepieciešama, tā ir konkurētspējas un izaugsmes ķīla, tas ir um, pamats mūsu uh, valūtas eiro stabilitātei. Merci beaucoup. Lielas paldies, saka priekšādātājs. Paldies, Gozes kungam. Un tagad došu vārdu Robertam Gobasam, viņš pārstāv sociālistu. 5 minūtes. Priekšsēdētāja kungs. Ir ļoti nozīmīgi, ka mēs varam šajos laikos balstīties uz drošu valodu sagatavošanās laikā, kad gatavojamies kopējai um, naudai, uh, ekofin sēdēs, es pats piedzīvoju, kādas šaubas bija Dažiem, kā dažas dalība valstis šaubījās un kavējās, un vispēcot tās veido šo Eiropas stiprinātās sadarbības grupu. Eiropa ar šo uh, man, šo valūtu var palīdzēt dalību valstīm un darbojas iedzīvotāju labā. Es runāju šeit par Schengens vienošanos. Piecas valstis par to vienojās. Kols, Vācijā šo projektu virzīja Mitterāns Francijā. Piecas valsts kopā šo projektu veido. Un uh, mēs strādājam vienmēr, lai Eiropa būtu pilsoņu labā. Mitrāls un Kols bija eiro izveidas uh, dzinēja spēka virzītāji. Un uh, daudz, kas tika aizsākt Čaka Delora laikā. Un pirmais uh, Pirmā mācība, ko es varēju gūt no šīs starpības, ir, ja mēs vēlamies labāku Eiropu, tad nav jābaldās, jābaidās no starpvaldību darbības. It īpaši, ja valstis vienojas un veido tādas koalīcijas, kas patiesi vēlas virzīt Eiropas attīstību uz priekšu. Prīmas vienošanās ļauj cīnīties pret organizēto noziedzību un ir arī piemērs šādai padziļinātai, pastiprinātai sadarbībai. Un tas ir pozitīvs piemērs Eiropai. Brīdī, kad uh, konstitucionālais uh, līgums uh, piedzīvoja ne, ko teica Francijas iedzīvotāji un arī Nīderlandes iedzīvotāji, šajā brīdī um, šis um, jaunais līgums paliek bloķēts um, pēc balsojuma īrijā un arī mm, sekojot attīstībai Čekijas republikā. Mums jāpievērš šai pastiprinātai sadarbībai. Slovenija, Slovākija ir pievienojusies Eirozonai, un uh, citas uh, valstis tām ir uh, dažkārt žēl, ka tās nevar uh, izmantot šo eiro, tā teikt, aizsardzības vairāk. Pat arī uh, Lielbritānija runā par uh, šādas iespējas uh, iztrūkumu. Jā, eh, mēs atskatāmies uz eh, laiku, kad nacionālās valīdes ir bijušas ļoti ilgi veiksmīgas, bet eh, Žants Pauls Krišē un Tuisnbergs ir strādājuši tā, ka eiro ir kļūst par otro plašāk izplatīto valodu pasaulē. Pārvedumi ir stabili. Dolārs gan ir stabila valīda un aizvien ir tāda, kurā tiek uzglabāti noguldījumi, bet attīstībā ASV parāda, ka Mm. Pēc viņu problēmām pasaulē rodas šaubas par šo stabilitātu un stabilitātes attīstību. Un uh, visa finansu uh, pasaule vēlas stabilitāti, stabilu uh, monētu, um, stabilu valūtu. Šajā vispārējās recesijas laikā pasaulē ir nepieciešama stabilitāte, jauna drošība un eiro būs centrālais elements šai jaunai stabilitātei. Ir jādara tas, kas būtu jādara saskaroties ar starptautisku finanšu krīzi, kas nāk no ASV. Kā Žaks Delors teica, eiro ir visas Eiropas vairoks mēs neesam pietiekami dinamizējuši Eiropas ekonomiku. Mēs līdz šim esam rūpējušies tikai par monetāro ekonomiku. Un komisija ir bijusi tāda tā kā uh, konsultants, nevis uh, instruments, bet īstie ekonomikas aktieri paliek valstis. Uh, Bet tās uh, neiet vienotā solī. Ir nepieciešama absolūta koordinācija ekonomikas uh, jomā, un 27 uh, eh, valsts varētu pavirzīties burtiski ļoti spēcīgi uz priekšu. Un visādi citādi šādi uh, eiro um, padomas sēdes paliek tikai tādas tā kā konsultatīvas. Uh, jāmēģina finanšu ministriem un arī Čampīla, Fontēnam un Štrauskānam pievienojoties veidot ekonomikas un monetāro politiku, kas saistītu Eiropas centrālo banku un pasaules ekonomiku. Eks ante saskaņošana ar Eiropas centrālo banku vēl nav bijusi, pat labāk notiek eksposta reakcija. Uh, Bet iemesli tam ir, jo Eiropas centrālā banka ir un paliks neatkarīga, tā vada monetāro politiku. Bet neatkarība neaizliedz konstruktīvu dialogu starp dažādajām institūcijām. Un arī 500 miljonu eiropiešu interešu aizsardzība. Ir labāk jāorganizē Eiropas uh, Savienības valsts centrālo banku sadarbība monetārā un ekonomikas ziņā, gan Eiropas Savienībā, gan arī reprezentējot Eiropu a, sas, sadarbībā ar citiem partneriem. To uzsver arī Žans Pols Junkers. Paldies, priekšsēdājs. Tagad Volfs Klints, liberāļu vārdā, četras minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, dārgie kolēģi, man ir ļoti žēl, ka maz kolēģi pat laban ir šajā svinīgajā sēdē, jo tas ir vēsturisks notikums. Mēs jau dzirdējām, cik liela bija skepse ieviešot eiro. Likās, ka loģistikas uzdevumi ieviešot miljardiem naudas zīmju un arī monētu nebūs paveicama un ka šī politika nebūs uh, saskaņojuma. Tas uh, tika skatīts ne tikai kā liels izaicinājums, bet kā neiespējama misija. Bet fakti pat labam rāda, ko pavisam cita Eiropas uh, monetārā savienība ir realitāte, eiro eksistē desmit gadus, ir kaut kas tāds kā mans politisks uh, un, uh, um, brīnums, un Valters Halsteins, uh, pirmais Eiropas uh, komisijas priekšsādātājs, teica, ka tas, kas netic brīnumiem, nav realists Eiropas Savienībā. Uh, Daudz dalību valstis uh, domāja, kā ar eiro ieviešanu um, viss paliks stipri dārgāk, bet šīs rūpes jau ir izzadušas, eiro ir ieviests, tas eksistē un pilsoņu bāžas ir kliedējušās. Un tas ir viens no maksājuma līdzekļiem, un tas ir viens no uh, tiem nedaudzajiem simboliem, kāda līdztekus uh, karogam un himnai mums ir. Mm. Eiropas centrālās bankas darbība pirmajos desmit gados bija samērā tādā mierīgā laikā, burtiski tā kā kuģis mierīgos ūdeņos kuģoja un nebija grūti šo stabilitātu uzturēt, bet tagad jākonstatē, ka pirmajos desmit gados, kopš ir ieviekts eiro, vidējā inflācijas kvota bija apmēram 2% līmenī. Un 50 gados, kad Dēnmarka bija, to mēs uzskatījām par burtiski kaut ko īpa, īpašu. Šī vidējā inflācija bija 3%. Tātad Eiropas centrālās bankas darbība ir ļoti pozitīva bijusi. Un tās patiesā kvalitāte ir redzama tagad krīzes laikā, jo tagad tā ir īpaši nozīmīga loma, tā ir neatkarīga, efektīva, pašapzinīga, tā darbojas ātri Un tā ir kļuvusi par piemēru dažādā, bet centrāla bankā Eiropā arī tām valstīs, kuras vēl nav Eirozomā un arī ārpus Eiropas. Un tā ļoti skaidri parāda, ka ir iespējama veiksmīga politika nevis uh, tikai tādēļ, bet gan arī pateicoties tam, ka tā ir neatkarīga, nevis saistīta cieši ar uh, dažām valstībām. Mēs zinām, ka uh, banku sektors ir saņēmis aizsardzības pakets no dažādām dalību valstīm. Dalību valsts attīsta uh, programmas, lai mazinātu negatīvo finanšu krīzes ietekmi uz reālo ekonomiku. Eiropas centrālā banka saskars ar jauniem izaicinājumiem, jo šeit mēs redzam tādu briesmu faktoru, ka ir ļoti dažādas pieejas un līdz ar to ir iespējama konkurences izkropļošana un tā diverģence, ko mēs sasniedzām, varētu mazināties un mums būs tādas diverģējošas attīstības piemēri. Tādēļ ir izšķirīgi svarīgi un nozīmīgi, ka stabilitātes pakts netiek vaināts, bet gan, ka mēs mēs īpaši e, skaidri raugamies, lai tas būtu spēkā un lai nepieciešamās struktūra reformas ievadītu gan komisija, gan Eiropas centrālā banka. Pagātnē mēs redzējām, ka mm, dalībvalstīs tās arī tika ieviests. Jauns uzdevums ECP būs tāds no krīzes, zinām, ka mums ir nepieciešams kaut kas līdzīgs kā finanšu uzraudzība finanšu tirgumu, un šeit ECB būs nozīmīga loma, tā ir signalizējusi savu gatavību analogu centrālo banku sistēmai veidot šādu uh, sistēmu. Eiro starptautisko lomu jāstiprina un Eirozonai jārunā vienā balsī starptautiskās uh, sarunās ar uh, uh, VF un citām organizācijām. Viens gan ir spēkā kopēja uh, valūta bez uh, kopējas monetārās politikas ir un paliek nepilnīga. Liels izaicinājums Eiropas Savienībai ir sekojoši. Mums, diemžēl, ir uh, liels bezdarba līmenis, kas pieauga. Migrācija, nabadzība dažos uh, sociālos slāņos un uh, globalizācijas uh, izaicinājumi. Un Eirozona varēs to uh, šos izaicinājumus pārvarēt tikai tad, ja dalībvalsts ciešāk sadarbosies. Un priekšstādātāja Eirozona ie, uh, iecēl, šī priekšstādātāja iecelšana bija pirmais solis, bet ir nepieciešama arī citi soļi. Paldies! Paldies Klinca kungam, uh, tagad Muskardīnī kundze trīs minūtes. Lielas paldies priekšstādātāja kungs! Pēc šiem desmit gadiem Esam konstatējuši, ka eiro ir uzņēmis ļoti nozīmīgu lomu starptautiskā tirgu. Valūtas maiņas tirgu tā ir atsaucas valūta pasaulē kopumā. Pastāv garantijas, tā ir tas eiro radījis stabilitāti un palīdzējis tautsēmniecībām integrēties eirozonā. Neskatoties uz dažādām, varbūt atsevišķiem uh, kļūmēm, jāsaka, kopumā mēs tomēr zinām, ka un redzam, ka situācija ir stabilizējusies. Līmenis ir ļoti stabils gan preču, gan patēriņu jomā. Un Jāsaka, tīri politiski ir izdevies šo e, integrāciju panākt bez jebkādas e, vārdarbības un spēka pielietošanas. Tas palīdz kopumā veidoties e, šai monetārajai savienībai, kas noteikti arī līgumos. Tas palīdz mums virzīties uz priekšu arī uz politisku savienību. Un paties politiska savienība vēl ir mūsu nākotnes mērķis, tā vēl nav pa panākta. Mēs šobrīd skatāmies uz sistēmu, kas sevi atspoguļo globalizācijas tempus. Un jāsaka, šie tempi arvien pieauga, arvien straujāk norisinās tirzniecība, naudas līdzekļu pārvietojas pār starptautiskajām robežām un Eiropas Savienības eh, kopējā valūta ir palīdzējis mums aizstāvēties pret ļaunākajām finanšu krīzes sekām. Daudz no nu mums piedzīvojuši uh, finanšu krīzes sekas un jāsaka, eh, cerības, eh, kas liktas uz eiro, ir sev attaisnošas pat vairāk nekā tas šķita sākumā eiro ieviešanas posmā. Lūk, šogad jau 16. dalība valsts kļuvusi par eirozonas dalībnieci, un Eiropas centrālajā bankā ir bijusi izšķirīga loma problēmu risināšanā šajās eh, eirozonas tautsēmniecībās. Domāju, ka būs iespējams finanšu Uh, politiku risināt arī tālāk, īstenot arī tālāk, vienlaicīgi saskaņot to arī ar ekonomikas politiku. Turklāt komisija šobrīd ir apvienojusi sevi šos, šīs koordinātoru funkcijas starp Eirozonas dalību valstīm. Jāsaka, protams, šis uzdevums nav viegls Bet tie, kas ir atbildīgi par tautsēmniecībām nacionālā mērogā, jūt, ka sadarbība ar ECB ir augstākā mērā nepieciešama. Citādi radīsies ar vien jaunas problēmas saistībā ne tikai ar pašreizējo krīzi, bet arī saistībā ar problēmu jautājumiem, kas varētu parādīties nākotnē, ar ko var, mēs varētu sastapties pasaules attīstības tendenču rezultātā. Eiropa līdz šim ir spējusi adaptēties, pielāgoties pārmaiņām, un tas lielā mērā noticis tieši pateicoties eiro. Eiropas centrālā banka ir viena no svarīgākajām institūcijām, kas palīdz veidot šo politisko savienību, un arī nesenā enerģijas krīze parāda, ka ekonomikas politika, šī kopīgo mērķu noteikšana ir viens no svarīgākajiem priekšnoteikumiem panākumu gūšanai ir pilnīgi skaidrs, ka eiro spēlēs ar vien nopietnāku lomu. Paldies par uzmanību. Paldies, zaļā vārdā Alans Lipiens, trīs minūtes lūdzu. Dāmas un kungi, priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs. Es gribētu atgādināt, kā 92. gadā, kad uh, Francijas uh, balsojums Maastrichtas līguma kontekstā bija diskutēts, Žaks Delors uh, uh, izteicās Nacionālajā asamblējā, un viņš uh, toreiz teica, balsojiet par eiro, un uh, pēc tam būs uh, e, politiska Eiropa, jo politiska Eiropa nav veidota, lai Eiropu uh, kontrolētu cilvēki, to nekad neakceptētu. Viņš mūs nepārliecināja, uh, politiskā Eiropa nav izveidota pēc Maastrichtas līguma pieņemšana, un tās ir problēmas, ar kurām saskaramies pat labāk. Kādēļ toreiz bijām pret eiro? Toreiz divu iemeslu dēļ mums likās, ka Māstrihts kritēriji uh, vismaz uh, pusdesmit gadus uh, Eiropai uzspiedīs tādu recesīvas politikas attīstības modeli, un otrkārt monetārais uh, iemesls uh, ir skatāms uh, tādā ekonomiskā kopumā, jo likās, ka nepietiekami Toreiz tika atdalīta monetārā politika un Eiropas centrālās bankas kompetences no politikas kopumā. Toreiz pavisam atklāt teicu, ja Maastrichts līgums man nepārliecināja, tad kā visi zaļais drīzāk atbalstu evolūciju, kādu piedzīvoja likumdošana un prakse. Uh, ekonomikas un monetārā savienībā, jo trīs lielas izmaiņas ir radušās. Pirmkārt, tika fiksētas, tika noteikta cenu stabilitāte un inflācija aptuveni 2% apmērā. Un šis mērķis likās, nu, tāds pārdrošs un uh, nesasniedzams, bet pat laban uh, inflācija uh, kas um, tagad tiek piemērot un uh, PVN samazināšana dažās valstīs, lai sasniegtu atkal šo 2% mērķi. Ir drīzāk nu, vienkārši tāds tā kā nesasniedzams mērķis, un ja mēs nesasniegsim šos 2% uh, kopumā, tad uh, liekas, ka bāzes procentu likme tiks noteikta vienkārši pēc patiks. Un otrā reforma ir stabilitātes pakta reforma 2005. gadā. Tā ļāva mums uh, veidot īsten stabilu politiku. Un trešā pārmaiņa kas ir liela un nozīmīga praksē, tas ir pastāvīgs dialogs, uh, ko redzam arī šeit, Trišē kungs, Almuņas kungs un uh, Junkar kungs, kā arī Barozo kungs. Uh, Un uh, pat pretēji Māstrihtas līguma uh, būrtam, es domāju, ka šīs sadarbības starp trešajā un Almoņas kungu, piemēram, un uh, Venarkē kungu un uh, Donaldsona kungu ir pozitīva un vēlama attīstība. Tātad, kas būtu jādara? Es vienkārši domāju, ka jāpielieto uh, Māstrihtas līguma labie. Uh, punkti un aspikumus. Patiesi ir uh, sarežģīti noteikta maiņas uh, uh, likmi, jo to nosaka padome. Un mums ir jārod līdzekļi, lai padome nospraustu to tā, uh, lai ECB nebūtu uh, tikai jāierojas, bet gan lai tas atbilst rūpniecības politikas instrumentiem. Mums jāatrod instruments, lai šādi rīkoties. Un otrkārt, uh, ECB mērķis ir ne tikai skatīties uz šo 2% likumu, bāzes procentu likumu, bet arī pielietot to visā Eiropā. Lisabonā un Gēteborgā mums jāsasniedz refinansējumu politiku un parādu uh, apstrādāšanas politika, kāda atbilst Lisabonas izpratnei. Un jāsaka, ka ir nepieciešama arī Eiropas pāraudzība un Eiropas centrālajai bankai. Šis uzdevums jāuzņemās. Paldies! Priekšstādātājs, dargie kolēģi, pēc dažām minūtēm es eh, sveikšu Latvijas eh, prezidentu, viņš pēc tam uzstāsies šeit zālē, tādēļ lūdzu jūs īspratni par to, ka mani aizvietos pēc pāris minūtēm. Trīs eh, runātāji vēl ir pieteikušies Ilde Fidereiro, trīs minūtes būs pirmā runātāja, viņa pārstāv Eiropas Savienotu kreiso un Ziemeļvalstu kreiso grupu. Paldies, priekšsādātāja kungs! Es domāju, ka ļoti svarīgi šajā svinību brīdī atcerēties, kā tad darboties ar šīm neoliberālajām politikām, kas šobrīd pastāv Eiropā. Jāsaka, tendences pastāv, palielinās nabadzība, palielinās bezdarbs, un jāsaka, šīs tendences ir pilnīgi nepieejams. Un tāpēc tādi, tādi aspekti kā cenu stabilitāte un racionāla kriterija ir ārkārtīgi svarīgi, un stabilitātes un izaugsmas pakts ir jāturpina ievērot. Arvien vairāk redzam, ka ka valstis e, izmanto ne tikai tās pamatfunkcijas, bet arī citas e, funkcijas, uzstājot, piemēram, uz algu ierobežojumiem šīs finanšu krīzes apstākļos. Respektīvi tiek apturēts jebkādas algas palielinājumi, gluži otrādi algas pat tiek samazināts, un to redzam, piemēram, Portugālē. Mēs nevaram piek piekrist šāda veida falšai autonomijai no Eiropas centrālās bankas puses. Viņa pieņem lēmumus par procentu likmēm un pārvērtē eiro tikai, lai aizsarvētu tās valstis, kas jau ir visattīstītākās gan finanšu, gan ekonomikas ziņā. Tādējādi tiek sāsināta situācija tajās ekonomikās, kas ir vairāk pakļauts riskam vājākās valstīs. Un jāsaka, šī situācija vēl vairāk sāsinās. Eiropas centrālās bankas uzdevums bija stiprināt Eiropas ekonomiku Un šī ar vien eh, vairāk piekoptā procentu likuma samazināšana, mūsuprāt, ļoti negatīvi ietekmē, piemēram, eh, vājāku tautsēmniecību sistēmu. Un tā tas noticis jau iepriekšējo desmit gadu laikā. Jāsaka, liela uzņēmuma peļņas, protams, ir lieliskas, bet mazie uzņēmumi cīnās ar grūto situāciju. Nu, redzam, ka uh, nacionalizācija ir, un privatizācija ir traucējusi valstīm attīstīties. Ir īpaši tas attiec uz maziem un vidējiem uzņēmumiem, uz mikro uzņēmumiem, kas, protams, ir visneaizsargātākie. Un tas attiec arī uz vājākajām eh, sabiedrības grupējumiem, kas palikuši bez darba vietām, bet savukārt eh, aizstāvība tiek nodrošināta tikai bagātākajiem slāņiem. Bankas ir palielinājušas, divkāršojušas savus peļņas maržas kopš krīzes sākuma, nodrošinot pilnīgas garantijas peļņas apgūšanai, un jāsaka, tas situācija ir vēl sāsinājusi. Mums galu galā beidzot ir jāpāršķir pilnīgi jauna svaiga lapuse un jāizteno jauna veida politikas. Mums jānost ar šīm neoliberālajām politikām, mums jādara kaut kas pret banku patvaļu. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi nepieciešams. Ir jāpalielina kopienas budžets un jā, taisnprātīgi jāsadala līdzekļi visā Eiropas Savienībā. Te taču mums jārunā par sociālo kohēziju. Mēs nevaram turpināt īstenot tās pašas politikas, ko iepriekš, kas nonākuši pie pastāvīgas dzīves līmeņa kvalitātes pasliktināšanās un tādējādi tiek radīta šī milzīgā plaisas ar bagātākajām un nabadzīgākajām valstīm. Un tāpēc mēs uzstājam, ka vairāk atbalsta jādod mikro uzņēmumiem, maziem un vidējiem uzņēmumiem, lai varētu veicināt to pirktspēju, ģimeņu pirktspēju, ne tikai nabadzīgāko, bet arī viduslīmeņu ģimeņu, vidusmēra ienākumu uh, ģimeņu pirktspēju. Un tā mēs palīdzēsim visai Eiropai. Paldies, saka priekšsādātājs. Paldies! Lūdzu, esiet disciplinēti, mēs nemēram laiku, bet tad, kad parādu jums zīmi, tad zinat, ka jūs esat ļoti pārsnieguši savu laiku. Fareģkungs, trīs minūtes, lūdzu. Dāmas un kungi, lūk šī desmitā gada diena, bet es nedomāju, ka jūs gribēsiet to piedzīvot, jo domāju, ka 20. gada dienu mēs nesagaidīsim. Mēs šeit mazliet it kā atceramies kaut kādus vecos padomu laikus, tur bija šie piecgads plāni, tik izsludināts, ka viņi ir veiksmīgi pat pirms viņi ir noslēgušies, tik runāts par lielajām ražām un ražošanas rezultātiem. Uh, Un jāsaka, šīs dienas man tiešām atgādina par to laiku. Šorīt mums te runāja virkne nevēlētu birokrātu, kas pastāstīja mums, cik ārprātīgi lieliski tad nu ir veicies Eiropas Savienība. Es domāju, tas viss ir pilnīgi maldi un ilūzijas. ECB e labi strādājusi, tas ir vienkārši ārprāts. Pagājušajā jūlijā ECB paaugstināja procentu likmes, kas e, vienlaicīgi novērojot, ka tirgus pasliktinās un procentu likmes tiks samazināts visā pasaulē. ECB rīkojās pretēji. Bet kas tad ir šis eiro? Eiro faktiski ir vienkārši politiskās klases e, jājam zirdziņš, un tas nav domāts vienkāršiem iedzīvotājiem. Tikai atcerēsimies, ka tikai divās valstīs bija referendums par eiro - Dāniju un Zviedriju, un ap šīs valsts referendā pateica, nē, šis mazais vārds, nē, ko Eiropas parlamentā un Eiropas saņemam, cenšamies ne, nedzirdēt. Nu, Spānija šobrīd ir tautsēmniecības problēmās, Itālijā, ka tik eh, bija problēmas, jāsaka, Itālijai toreiz Vācijas ekonomists teica, vispār nevajadzēja piestāties Eirozonā, bet neviens tam nepievērš uzmanību. Tūkstošiem jauniešu ir ielās, viņi demonstrē, pieprasot, lai valdība beidzot rīkojas, lai valdība beidzot samazina procentu likmes, lai beidzot devalvē valūtu, bet jāsaka, piemēram, Grieķijas valdība ir iesprūduši šajā trako kaklā, ko nodrošina Eirozona. Mēs Kā, kā tad Grieķijā notiks eh, nākamās vēlēšanas tagad, kad valdība iedzīvotājiem nevar palīdzēt? Iedzīvotājiem ir atņemta iespēja balsojot, lemt pašiem par savu nākotni, jo ir šī kopējā eirozona. Un, protams, vārdarbība līdz ar to ir vienīgā loģiskā iespēja. Un ko tad mēs esam izdarījuši ar Eiropu? Mēs esam cilvēks iesprostojuši ekonomiskā cietumā, mēs esam viņus iesprostojuši, un, lai izkļūtu no šī cietuma, viņi, cietuma viņiem vajadzēs drosmi, viņiem vajadzēs vadību, un varbūt varbūt pat arī šausmīgu ekonomisko krīzi. Un atcerēsimies to, Lielbritānija ir ārpus eirozonas, un tā ir spējusi devalvēt savu mārciņu, ir spējusi samazināt procentu likums. Mēs esam darījuši visu to, kas ir bijis jādara, lai pretotos krīzē. Jūs varat šeit man tagad ūjināt un nosodīt man teikto, bet atcerēsimies, ka Grieķijas obligācijas šobrīd ir 236 punktu augstāku cenu nekā Vācijas. Uh, obligācijas. Un neviens, kas, neviens šeit faktiski pat nesaprot, ko tas nozīmē, bet tie, kas to zina, tie ignorē šis, šos faktus. Jūs varat turpināt šeit, jūs varat kā strauss sastumt galvas smiltīs un ignorēt situāciju, bet laika gaitā tirgus pateiks savu un tirgi mūs neignorēs. Liels paldies par uzmanību! Enfin, Un uh, Pēdējais runātājs šajās diskusijās, ko mēs uzklausīsim klusumā, lūdzu, dārgie ko, kolēģi, ir Helmer kungs. Trīs minūtes. Priekšādātāji kungs, pēdējos 200 gados ir bijusi vismaz pusducis mēģinājumi veidot vienotu valūtu vai fiksēt uh, valodas maiņas mehānismus. Visi šie centieni ir izgāzušies, visi ir nākuši par sliktu to dalībniekiem, un tieši tas pats notiks ar eiro. Šis līdzsvaru trūkums, ko seni par ko sprens prediķo skepti, skeptiķi, jau sāk parādīties. Mēs redzam, ka konkurence uh, tiek pilnībā zaudēta. Spānija šobrīd ir tā kā tāds būles uh, eh, toredoru priekšā, un pārējie visi ignorē jāapturē situācija. Grieķijas nemieri ļoti labi parāda, kā nodarbinātības eh, samazināšanās, kā, eh, kā uz to reģio iedzīvotāji. Ne, nepieredzam, ne, iepriekš neparedzama krišanās uh, tirgus cenās. Nu, jāsaka, Eiropa grasās sabrukt pa gabaliņiem. Mēs Lielbritānijā varam tikai slavēt Dievu, ka esam paturējuši savu valodu un neesam daļa no šīs Eiropas, uh, Eirozonas lēnās uh, katastrofālās uh, sagrūšanas. Nu, daudz laimes Eiro. Paldies par to, ka uzstājāties īsi. Tagad pievērsīsimies balsošanai.